ir par uh, rezolūcijas priekšlikumiem. Un uh, tie ir seši rezolūcijas priekšlikumi par Irānu. Roksanas Saberī lieta. Sākumā uzstāsies uh, eh, Kēlama kungs, kas ir viens no rezolūcijas autoriem. Lūdzu, divas minūtes jums. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, Irāna ir bēdīgi slavena ar uh, dažādām tieslietām un tiesu darbiem. Uh, Un pat vakardien, kad mēs runājām par uh, situāciju pasaulē, cilvēktiesību situāciju pasaulē, mēs gribot, negribot pieskārāmies arī Irānas jautājumu. Un tagad mēs runājam par Oksanas Saberī lietu. Tā ir žurnāliste. Uh, kas tika notiesāti tikai pirms trijām nedēļām. Viņu apvainoja a, dažādos nodarījumos, spiegošanā tā skaitā un piespieda astoņus gadus cietumā. Saberī kundzei nebija a, nekāds iespējas tikties ar advokātu vairāk a, kā vienu mēnesi, un līdz ar to viņai nebija tiesības tikt pakļautai taisnīgai tiesai. Eh, tiesas eh, prāva noritinājās cietuma eh, kamerā, un viņa tur tika tiesāta apmēram divas nedēļas. Un tad viņa pieteica arī bāda streiku uz vairākām dienām, un viņas veselība tik ļoti smagi iedragāta. Tieši tādēļ šodien mēs runājam uh, par to, ka vajadzētu raidīt pareizo vēsti Irānas uh, varas iestāžu virzienā, lai viņi nosodītu īri, Irānas revolucionārās tiesas lēmumu, kas tika pieņemts 18. aprīlī. Tāpat mēs pieprasām nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot Roksānu Saberī, ņemot vērā to, ka tiesas prāva norisinās bez jebkādas juridiskās konsultācijas, bez advokāta kontakta klātbūtnes cietuma kamerā. Es vēlējos pateikt, ka Irāna ir bēdīgi slavena ar uh, publiskiem nāves soda izpildes aktiem, vai mēs runājam par cilvēku kāršanu vai nomētāšanu ar akmeņiem, un tajā skaitā netiek saudzēti pat mazgadīgie noziedznieki. Paldies! Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέλαμ. Paldies Kēlama kungam, turpina priekšsēdētāji. Nākamais uzstāsies Ēriks Mājers. Viņš arī ir viens no rezolūcijas autoriem, pusotra minūte. Paldies. Divi ar pus minūtes man pienāks, saka Mājera kungs. Priekšsēdētājs kundze, ja mēs runājam par Irānu. Uh, Mēs atceramies uh, revolūciju 70. gados un atceramies eh, par Līviju ģimeni, viņi toreiz eh, nepārstāvēja pilsoņus, un viņi varēja pārdzīvot grūtos laikus tikai tādēļ, ka viņiem bija labas eh, attiecības ar, ar Eiropu un Ameriku pēdējo valdību uh, atstādināja no ameta tādēļ, ka viņi nebija godīgi. Tādēļ uh, šie cilvēki vērsās pret rietumiem. Viņi rietumus neuzskatīja par sabiedrotajiem cīņā par demokrātijas principu iedzīvināšanu. Viņi uzskatīja rietumus par tādiem kā eksploatatoriem un kolonizatoriem. Tagad ļoti daudzi Irānā meklē konflikts ar Izraēlu un ASV un, protams, viņas uh, vēršas pret konservatīvām demokrātijas tendencēm. Pilsoņi tiek apspiesti. Šīs kliķes kabatā ir gan armija, gan citi augsti stāvoši ierēģi. Un, protams, viņas ir ieguvuši ļoti daudz Irānā varu un cilvēki nevar balsot eh, par to, ko viņi vēlas. Etniskās minoritātes, eh, sievietes vispār nevar sapņot par piedalīšanos vēlēšanās. Tiek eh, veikta vardarbība, cilvēki vienkārši nesodīti, tiek sodīti ar nāvi un norisinās vēl daudz citu neatļautu darbību. Un, protams, protams, arī daudz opozicionāri ir meklējuši patvērumu citās valstīs, ņemot vērā. Um, e, sabiedrības viedokli. Sabiedrība, protams, ar to ir neapmierināta un daudzi uzskata, ka šo valdību ir jāiekļauj teroristisko organizāciju sarakstā, un tāpat tiek runāts par to, ka ir jāizver Kampašrafa bēgļu nometne. Un, protams, ir jābūt eh, zināmai eh, iesaistē no rietumu puses, bet mēs nevaram eh, šeit cīnīties ar militāriem līdzekļiem, jo pretestība tādā veidā kļūst tikai stiprāka. Daudziem cilvēkiem nepatīk esošā Irānas valdība, bet tajā pašā laikā viņi ir gatavi aizstāvēt uh, savu, savu viedokli. Un runātājiem tiek izslēgts mikrofons. Paldies! Eh, jūs pār, runāt pārāk ilgi, tagad divas minūtes Kazākas kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 1. mais rietumos īstenībā ir svētku diena, bet diemžēl Irānā Tā ir sēru diena šogad, 1. maijā. Norisinājās ne tikai brutāla demonstrācija apspiešana, kad ielās izgāja Irānas darba ņēmēji, nē, tika pakārta jauna sieviete Delara Darābi, kas it kā 17 gadu laikā ir izdarījusi noziegumu, bet īstenībā visas, viss pierādījumi norāda uz to, ka viņa šo noziegumu nav izdarījusi. Amnesty International vienu dienu pirms uh, meitenes nāca nāves soda, eh, sarunājās ar viņas vecākiem un uzzināja, kādas ir viņas nākotnes vīzijas. Viņa cerēja, ka plaši izvērstā kampaņa par viņas atbrīvošanu vainagosies ar panākumiem. Un, protams, eh, jādomā, ka šādi nāves sodi liecina arī par zināmām reliģiskā, reliģiozā fanātisma iedīgļiem. Šonedēļ Cilvēktiesību aizsardzības organizācija apstiprināja to e, informāciju, ko viņiem sniedz Irānas. E, kustība par to, ka Lakānas cietumā kāds vīrietis ir ticis nomātāts ar akmeņiem, tādēļ, ka viņš it kā esot pārkāps laulību. Un, protams, mēs varam teikt, ka Irānā ir daudz vairāk eh, nāvis sodu nekā jebkurā citā valstī. Nesen četri cilvēki ir tikuši pakārti, tas bija pagājušā gada 2. maijā, tāpat arī trešo valstu pilsoņi, piemēram, eh, amerikāņi tiek ieslodzīti cietumā, un tas nav nekāds brīnums. Un viņi tādā veidā var šantažēt citu valstu valdības. Un tāpat ir jāatzīmē, e, ka šī brutalitāte un vardarbība nav tikai Irānas fundamentālā režīma atbildība. Jāņem vērā, ka Eiropas uh, valdības ar tādu it kā bezpalīdzību un uh, mierīgu noskatīšanos iedrošina Irānu turpināt šo uh, traģēdiju un vardarbības virkni. Protams, Irānā ir nepieciešama stabilitāte un jādomā, ka uh, viņi. Uh, Valdība nebaidās ne no viena, un viņi uh, savu praksi, savus metodus izmanto vienkārši apspiežot pilsoņus. Es vēlētos, lai Eiropas parlaments uh, Uh, neatstātu likteņa novārtā Irānas pilsoņus un, uh, neci, un, un vajadzētu turpināt cīnīties par arī uh, žurnālistu Marēju Maleku atbrīvošanu. Paldies Kazakas kungam! Tā, Macākis kungs tagad lūdzu, paldies. Es jau neatkārtošu to, ko kolēģi jau teica, proti, ka Irānā ir nežēlīga teroristiska valdība, bet varbūt es varētu palraudzīties no tāda redzes leņķa. Lo kādu pārstāvēja mans kolēģis Meijera kungs. Jāņem vērā, ka Irāna ir ļoti sena, tūkstošiem gadu sena vēstura un tradīcijas, bet ja mēs runājam par demokrātiju, tiesiskumu un cilvēku tiesībām, šī valsts atrodas dziļā pagātnē. Un, protams, arī rietumu valstis šeit nav pavisam nevainīgas. Tādu valstu valdības kā Lielbritānijas un ASV valdība gadiem ilgi ir atbalstījušas bruņošanos Irānā, atbalstījušas diktatoru šajā valstī valstī, jo tad, kad šā beidzot eh, nometa no amata, Irānas ekstrēmisti, neskatoties uz to, atrada auglīgu augsni, lai varētu šos naida un terorismu iedīgus dzīt tikai tālāk. Protams, ko šeit var vainot, zināmā mērā ASV administrācija un to, ka nebija pietiekami daudz sankciju. Ja sankcijas tika izmantotas, tās nebija efektīvas un zināmā mērā tikai eh, palielināja Irānas pilsoņu naidu pret rietumiem. Es domāju, ka šis prezidents, eh, jaunais prezidents Baraks Obama ir gatavs cīnīties ar savām smadzenēm, ar prāta spējām, nevis ar dūrēm. Eh, diemžēl Buša kungs tā neuzskatīja. Es domāju, ka pateicoties jaunā Amerikas prezidenta pieejai, arī rietumi varētu kļūt par eh, draugu Irānas pilsoņu acīs. Un varbūt beidzot Irāņi sapratīs, ka ir nepieciešams cīnīties pret šo Talibanu režīmu, kas vienkārši mm, apspiež bez jebkādām demokrātijas pazīmēm viņu dzīves un mēģina tautu nospiest uz ceļiem. Un es domāju, šajās debatēs mēs eh, pateiksim pareizo viedokli, un īstenībā es eh, pats nespēju noticēt savām acīm, es esmu desmit eh, sekundes ātrāk veicis savu uzstāšanos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies Macakis kungam, un paldies arī visiem citiem kolēģiem, kas izteicās ātrāk. Tomašais kundze, divas minūtes. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Priekšsēdētāji, Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, Roksana Saberī ir 32 eh, eh, gadus veca žurnāliste, kurai ir dubultā pilsonība. Viņa ir absolvējusi vairākas universitātes Amerikas Savienotajās valstīs, apvienotajā karalistē un Irānā. Kā žurnāliste, kas darbojas Irānā, viņa uh, tika sodīta ar astoņu gadu cietumsodu Un šī apsūdzība ir, bal apsūdzība ir balstīta uz to, ka viņa tiek apsūdzēta uh, spiegošanā. Viņa protestēja pret šo izvirzīto apsūdzību un pieteica bada streiku. Šobrīd viņa ir pārtraukusi bada streiku un gaida apelācijas iznākumu. Irāna ir labi pazīstama ar uh, publiski izpildītajiem nāvsodiem, kas tiek izpildīti arī nepilngadīgajiem. Mēs aicinām atbrīvot Saberī kundzi un aicinām arī uz taisnīgu tiesu. Mums būtu jāizdara spiediens uz Irānu, lai pārtrauktu šādu praksi. Paldies! Paldies, uh, Tomaševskas kundzei, vārds tagad runātājiem politisko grupu vārdā. Un vispirms vārds Andri Kienas kundzē, kas runāts EPP eh, e grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par Roksanu eh, Saberī, kas ir Irānas un ASV žurnālisti, kas ir strādājusi tādām radiostacijām kā ABC, BBC un South African Broadcasting Corporation. Viņai tika piespriest astoņu gadu uh, cietumsots pēc kur piespiešanas viņa uzsāka eh, bada streiku un neilgi pēc tam tika nos, nogādāta cietuma slimnīcā. Mēs zinām, ka viņai nebija pieejama advokāta pakalpojuma piecus, piecas nedēļas, un tiesas process nav bijis taisnīgs. BBC vakar paziņoja, ka 12. maijā apelācijas tiesa izskatīs viņas apelācijas prasību, bet eh, šis tiesas process jau atkal notiks cietuma kamerā. Mēs nosodām revolucionārās tiesas spriedumu Roksanas Saberī lietā. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi aicināt Irānas varas iestādes ievērot visus starptautiskos cilvēktiesību instrumentus, jo, iepa, jo īpaši e, starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kas nodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu. Paldies! Paldies, Andri Kienas kundzei. Tagad uh, vārds Palecka kungām uz divām minūtēm sociālistu grupas vārdā. Paldies, priekšstādētāji. Šīs plenāras sesijas pēdējā dienā, šajā jaukajā pavasara dienā, būtu ļoti jauki, ja šī tradicionālā pēdējā diena, kurā mēs izskatām ārkārtas jautājumus, ja šādu jautājumu vispār nebūtu darba kārtībā, bet, diemžēl, tās ir tikai ilūzijas, un, diemžēl, šodien mūsu darba kārtība ir pilna, lai gan mums nav izdevies iekļaut visas sarežģītās lietas darba kārtībā. Pirmu, mēs ne jau pirmoreiz runājam par Irānu, bet šoreiz mēs runājam par e, nelikumīgu Roksanas Seberī ieslodzīšanu. Viņa pirmoreiz tika aizturēta par e, diezgan e, eh, maznozīmīgu. E, pārkāpumu par nelegālu vīnu iegādāšanos. Pēc tam e, viņa e, tika apsūdzēta spiegošanā Amerikas labā. Tas viss notika vienas dienas tiesas laikā bez jebkādiem uh, lieciniekiem un bez advokāta līdzdalības. Irānas varas iestādes pilnībā pārkāpa cilvēku tiesības. Mēs zinām par Dilāras Darabī soda izpildīšanu, tāpat eh, Marijam Maleku un citiem žurnālistiem. Tie ir tikai daži piemēri. Diemžēl mums jāatzīst, ka fundamentālisti Irānā turpina šādus te ties procesus, lai apspiestu brīvos domātājus Irānā. Ir nožēlojami, ka Irāna turpina šādu pašizolācijas politiku un ka tā negrasās izmantot jaunas starptautiskās sabiedrības un ASV iniciatīvas. Dialogs vienmēr ir vērtīgāks nekā konfrontācija. Šajā gadījumā tomēr es gribētu ierosināt mums rīkoties ļoti stingri un apņēmīgi. Un mums ir jāpieprasa no Irānas uh, režīma, lai tas ievērot starptautiskos standarts. Paldies! Paldies Palecka kungam! Tagad vārds Krupas kundzei bet šķiet, ka viņi nav zālē. Tādā gadījumā eh, vārds Stevenson kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Roksanas eh, Sabērī kundze tika apcietināta un viņai ir inkriminēta spiegošana, un tas ir vienkārši pretīgs, apkaunojošs noziegums, kas papildina garo eh, dažādu noziegumu sarakstu, ko veids Irānas fašistiskais režīms. Pagājuši nedēļ, kā Paolo, kas sāka mums pateica, 23 gadus veca meitene tika paņemta no kameras, uh, Eh, viņa pēc tam tika vest uz tiesas zāli. Eh, Delara Derabī aizveda uz eh, soda izpildes vietu, un viņai nebija iespējas tikties ar saviem vecākiem. 1. maijā tika pakārta Delara Derabī, un es domāju, tā ir netaisnība visaugstākajā izpausmē. Sievietes tiek spīdzināts, nogalināts pat sievietes grūtniecas, un tā ir ikdienišķa parādība Irānā. Sievietes tiek izmantotas nelietīgi, ļaundarīgi. Un tagad mēs redzam, ka parlamentā pat ir daži deputāti, kas šo ļauno un korumpēto režīmu atbalsta, tāpat kā Eiropas Savienības uzņēmumu, kas turpina slēgt darījums ar Irānu. Viņi ir akli un kurli pret apspiesto cilvēku vaidiem un kliedzieniem kauna traips un pliķis viņiem visiem sejā. Viņiem vajadzētu kaunēties par to, ko viņi dara. Katrs fašisma režīms ir jau nolemts sakāvēja tikai brīvība un taisnīgums pastāvēs mūžīgi. Paldies Stevensona kungam, turpin priekšsēdētāji. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmais uzstāsies Maiera kungs. Viņš īstenībā jau izteicās, bet nu, viņš vēlējās vēl nedaudz papildināt, bet ļoti, ļoti īsi, tikai vienu minūtu, Maiera kungs. Jā, priekšsēdētājs kundze. Mans laiks bija divi ar pusminūtes, kas tika saīsināts, un es domāju, jo ka nenotiks nekādas izmaiņas militārajā aspektā. Šī pieeja ir novedusi pie tā, ka pie varas nonāca pašreizējais režīms Irānā. Un daudzi Uh, irānieši um, vienotās rindās grasās aizstāvēt dzimteni uh, arī ar šo režīmu, uzskatot, ka režīms paliks pie varas un uh, arī. Uh, runa ir par energoapgādi eh, un nepieciešams atbalstīt demokrātu pozīcijas. Tas ir vienīgais veids, ko mēs varam darīt, arī runājot par tiem upuriem, ko mēs pieminam šodien. Paldies. Eh, paldies. Bizliekungam vienu minūtu tagad. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Bīzlīkungs saka grieķu valodā. Un tālāk turpina angliski vēlējos. Uh, atbalstīt man kolēģi, nestoties uz to, ka viņš ir skots. Eh, tātad vēlējos atbalstīt Stronu Stevensonu. Mēs zinām, ka Persija bija viena no um, izcilākajām civilizācijām pasaulē, un es zinu, ka ir ļoti daudz godīgu un pieklājīgu Irānas pilsoņu, un viņi vēlas runāt par savām tiesībām. Neviens cilvēks uh, eh, nepārāk nenogalina sievietes un bērnus un tālāk nedzīvot cepur kuldāms. Ko tad mēs vēlamies darīt? Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, mēs varam bezspēkā kliegt pret šo brutalitātes augstāko izpausmi, pret šādu necilvēciskumu. Un priekšsēdētājs kundze. Kāds ir mans secinājums? Mums ir jāatbalsta tie Irānas pilsoņi, kas ir demokrātiski noskaņot un civilizēti, un jāsadarbojas ar viņiem. Un tādā veidā mēs varētu radīt pienācīgu, humānu, civilizētu valdību, ko būtu pelnījuši Irānas krietnie ļaudis, un nosodīsim slepkavus. Paldies Bīzlīkungam, turpin priekšsēdētāja. Un eh, vai kāds kolēģis vēl vēlētos izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros? Nē, tad došu vārdu Orbán kungam. Mrs. President, <clears throat> European... Priekšsēdētājs kundze, Eiropas komisija ārkārtīgi uzmanīgi seko eh, Roksānas Sabērī eh, kundzes lietai. Eh, mēs raugāmies, kā notiek sagatavošanās apelācijas tiesai, kuras process aizsāksies nākamajā nedēļā. Protams, Eiropas komisija ir dziļi nobažījusies par Sabērī kundzes veselības stāvokli, ko smagi iedragāja uzsāktais bada streiks. Un viņas tēvs teica, ka viņa šo bada streiku uzsāk uzreiz pēc tam, kad uh, izdzirdēja savu spriedumu, proti viņai tika uh, eh, piespriesti astoņu gadu cietumā, to izdarīja Irānas revolucionārā tiesa, apsūdzot viņu spiegošanā. Mēs domājam, ka Saberija kundzes process, kas norisinājās aiz eh, slēgtām durvīm, nekādā ziņā neatbild pat minimālajiem nepieciešajiem standartiem, kas ir raksturīgi taisnīgai tiesai komisija pilnībā atbalstīja Čehijas prezidentūras eh, sastādīto deklarāciju par Seberiju kundzes lietu. Eh, tā dienas gaisma ieraudzīja 22. Eh, aprīlī šajā gadā. Mēs ceram, ka Eiro, Irānas juridiskā sistēma nodrošinās godīgu un caurskatāmu apelācijas tiesas procedūras norisi un sniegs pilnīgi visas garantijas, kas pienākas Irānas pilsonim saskaņā ar šīs valsts likumdošanu likumdošanu. Komisija ir ārkārtīgi nobežījusies par to, kā ir cilvēktiesību situācija pēdējā laikā pasliktinājusies šajā valstī, un arī pamatiesības netiek ievērotas. Nesenā Delāras Drabī. De nāves soda izpilde, e, viņa tika pakārta 1. maijā par it kā veiktu noziegumu, ko bija uh, izdarījusi vēl nepilngadīgi esot, vēl skaidrāk ilustrē visu šo netaisnīgo un traģisko situāciju valstī. Pēc tam Eiropas Savienība nāca klājā ar paziņojumu, kur skaidru un gaišu nosodīja šo nāves sodu. Komisija atkārtoti pieprasīja, lai Irānas iestādes uh, cienītu savas startautiskās saistības gan cilvēktiesību dimensijā, piemēram, arī ņemot vērā eh, startautisko eh, pilsonisko un eh, demokrātisko brīvību konvenciju. Ja mēs analizējām cilvēktiesību situāciju Irānā, mēs, kā Eiropas komiteja, uzskatām, ka politiskais dialogs un sadarbība ar šo valsti turpmākajā nākotnē ir jāpadziļina. Paldies, paldies komisāru kungs, turpin priekšsēdētāja. Dāmas un kungi, esam beiguši debates par Irānu. Balsojums norisināsies pēc debatēm. Un tagad apspriedīsim nākamo darba kārtības punktu seši rezolūcijas priekšlikumi par Madagaskaru. Pirmais uzstāsies viens no rezolūciju autoriem, uh,